īstenosim šos pašus principus eh, ne tikai citās pasaules valstīs, bet arī Eiropā. Paldies, paldies kolēģi no politiskajām grupām par jūsu komentāriem un par jūsu uzstāšanos. Paldies, komisāra Fūlē, par jūsu uzstāšanos Eiropas komisijas vārtā. Ar to mēs esam beiguši šo darba kārtības punktu skatīt, un mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Ieteikumi otrajam lasījumam. Stīleris kundze ziņojām par saskaņotiem būv izstrādājumu tirdzniecības nosacījumiem. Vispirms es došu vārdu referentei Katarīnai Stailerei. Thank you, Mr. President, and uh, Paldies, priekšsēdētāji, paldies, uh, kolēģi. Tas ir ļoti labs veids iesākt jauno gadu ar šīm debatēm un rītdienas balsojumu. Un, Esmu gandrīz, ka Beļģijas prezidentūras laikā varēja pabeigt strādāt pie šī ziņojuma. Iesākumā es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kuri darīja to, padarīja to par iespējumu, pār viņu labo sadarbību un iesaistīšanos, lai šis priekšlikums varētu kļūt par realitāti. Tāpat arī es gribētu pateikties MKO sekretariātam un Beļģijas prezidentūrai it īpaši Vertesen un Hāga kungiem par viņu par sadarbību ar viņiem. Parafrazējot Roberta Frosta dzēju, uh, ka labas, labi mūri, labas žogi uzlabo kaimiņu attiecības. Gribu norādīt, cik nozīmīgi ir šie jautājumi. Kamēr jau Monti sacīja savā ziņojumā par vienoto tirgu, tiek pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienība vēl aizvien ir tirgus veidošanas etapā un ir jānojauc barjeras pārobežu aktivitātei, jāatrisina nacionālo eh, administrāciju jautājumu, tehniskās barjeras un dažādi citi E, sarežģīti jautājumi. Lai vienotais tirgus varētu darboties efektīvāk un būtu caurskatāmākas sistēmas, lai tirgo laistie izstrādājumi atbilstu visaugstākajiem standartiem. Un e, būvniecības nozare ir tas tirgus, kur šādi noteikumi ir jāieviec. Būvniecības nozarei e, saskars ar sarežģītu situāciju pēc 2008. gada krīzes. Un arī tā situācija nebūtu neuzlabojas, ņemot vērā lēno tirgus atveseļošanos. Tāpat, tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, cik nozīmīgs, e, nozīmīgi ir būvniecības nozara. Tieši tajā strādā 12 miljoni, un saistīti ar to ir 26 miljoni strādājošo. Tas nozīmē 38 miljoni strādājošā kopumā. Būvniecība e, nozara ir ļoti nozīmīga darbvietu veidošanā. Tāpat arī tā ir vis, viena no visbīstākamākajām nozarēm. Vācijā viens no katriem 5000 celtniekiem e, darba dzīves laikā cieš novējošā negadījumā. Tie, kuri strādā e, celtniecībā, viņu veselība ir Eh, pakļaut ļoti daudziem riskiem. Tas arī ir uzsvērts šajā ziņojumā. Un es domāju, ka mēs varējām šajā ziņojumā vienoties par daudziem jaunājumiem, jautājumiem attiecībā uz daudziem pagātniem neatrisinātiem jautājumiem, kas pat ir bijuši vainojami daudzos letālos gadījumos. Šeit varētu pieminēt gan azbestu, gan eh, citus jautājumus. Pienācīga bīstamo vielu marķēšana ir ļoti nozīmīga. Un eh, gribu norādīt to, cik ciešā veidā mūsu jautājums ir nozīmīgs. Kā arī gribu atzīmēt to, ka Eiropas plaušu veselības gads. Think... E, tiks izsludināts. Tāpēc gribu uzsvērt to arī, cik nozīmīgas ir iespējas laist arī mazākiem uzņēmumiem E, savus izstrādājumus tirgu un tāpat arī dot iespēju MVU e, gūt piekļuvi lielākiem tirgiem. Runājot par caurskatāmības jautājumiem e, un par tehnisko novērtēšanas uh, uh, institūciju darbu. Caurskatāmības procesiem un izstrādājumu apstiprināšana var tikai palīdzēt nojaukt barjeras, kuras pastāv Eiropas Savienībā šodien. It īpaši noderīgi ir speciālie nosacījumi mikro uzņēmumiem. Eiropas Savienībā mums ir jādomā pār labāku regulējumu. Līdz ar ēnu referentiem mēs esam aicinājuši grozīt tā ziņojuma sadaļas, kurš uh, vairs nav būtiskas, un ir pilnīgi skaidrs, ka tās vairs nav iespējams ievērot. Ir jānodrošina tas, ka visi noteikumi ir pilnīgi skaidri, un uh, jāapzinās, ka ir ļoti daudz izaicinājumu. Taču jaunie noteikumi, kuri eh, stāsies spēkā dalībvalstīs tuvāko divu gadu laikā, palīdzēs būvniecības nozarei atgūt ekonomisko izaugsmu un darba vietu veidošanu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Tīvers Skundze. Nākošais runātājs Eiropas vicekomisijas eh, vicepriekšsēdētājs Antonio Tajāni. Liels paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Sākumā vēlos pateikties priekšsēdētājam par to, ka viņš šo īpaši svarīgo jautājumu rūpniecības politikas jomā iekšējā tirgo ir iekļāvs darba kārtībā. Tāpat arī pateicos Štīlers kundzei, kura noteikti ļoti padziļināti un nopietni ir nodarbojusies ar šo jautājumu. Arī viņai jāpateicās par to, ka otrajā lasījumā tika panākts kompromiss. Tāpat arī pateicos visiem ēnu referentiem un Hāberkungam no priekšsēdētāju komitejas. sarunās notika ļoti nopietnas darbs saistībā ar šo tehnisko dosjē un otrajā lasījumā. Mēs eh, varējām nokārtot šos tehniskos jautājumus, kas ir ārkārtīgi būtiski. Šis ir ārkārtīgi nopietnas solis visā Eiropas Savienības būvniecības nozarē. Šie būvprodukti ieņem 3% no IKP visā Eiropas Savienībā, un raugoties uz nodarbinātību, tiek šajā nozarā tiek nodarbināta 6,5% no visi Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Un ziņu referenti jau izteica iepriekšējo informāciju, turklāt arī būvprodukti ir cieši saistīti ar vienkāršošanu, labāku Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu, tādēļ mums ir nepieciešama šāds iekšējais tirgus, kas ir harmonizēts. Pirmajā praktiskās pielietojamības posmā, kur runa ir par mazo nelielo uzņēmumu aktu, mēs ar kopīgu kopienas eh, stratēģiju izveidosim instrumentus un uh, metodas, lai samazinātu birokrātiju. Mēs varam tikai priecāties par šīm uzlabojumiem, kas tika veikti. To starp, kas attiecas uz bīstamām vielām, kur komisija sagatavos ziņojumu par šo jautājumu un informēs parlamentu par arī iespējamiem likumdošanas priešlikumiem. Tāpat arī mazie uzņēmumi. Šis punkts, kur mēs noteiksim pamatprincipus mazo uzņēmumu aktā, un šeit mēs īstenosim vienkāršot procedūru mikro uzņēmumiem. Vairākās vietās eh, tekstā ir atsauce uz birokrātijas samazināšanu. Tas nenozīmē, ka būs mazāks prasības marķējumam CE, bet ka būs eh, vienkāršāka izvērtēšanas procedūra un kā jau komisijas novērtējums atklāja, tiek norādīts uz to, ka ka galvenā vērtība ir jāpievērš eh, reālajām nepieciešamībām šajā nozarē, un te ir jāatbalsta tieši mazie uzņēmumi, lai viņiem nebūtu negodīgi administratīvie, negodīgas administratīvās procedūras. Parlaments un padomi tagad ir panākuši uh, kopīgu instrumentu, kas stāsies spēkā, un mēs kopīgi sastrādājoties ar parlamentu un padomi panāksim šādas regulas īstenošanu. Vēlos pateikties arī visiem iesaistītiem dienestiem, kas ļoti aktīvi darbojās šajo priekšlikumu izstrādē tika izstrādāta ceļa karte komisijā. Runājot par komitoloģijas procedūru, šeit parlaments ir viens no galvenajiem partneriem komisijai. Mēs vēlamies sadarboties ļoti cieši arī turpmākajos posmos pēc balsojuma. Mums būs arī paziņojums par izņēmumu gadījumiem. Un arī attiecīgi punktu saistībā ar deleģētajiem tiesību aktiem. Šeit vēlos uzsvērt, ka ir panākta kopīga vienošanās un ka ir iespējas izteikt iebildums divu mēnešu laikā, kurus atkal var pagarināt. Uh, un komisija pieņem to, ka varbūt ārkārtas gadījumi, kad šādi izņēmuma situācija varētu iestāties. Šāda kopīga vienošanās attiec arī uz tādiem būvproduktiem, kur to tomēr nevajadzētu izmantot kā precedenta gadījumu. Uh, Šeit vēlreiz vēlos pateikties priekšsēdētājām, ka piedalījāties šajās sarunās un paldies par izrādīto interesi saistībā ar šo priekšlikumu. Mums ir panāktas daudzas priekšrocības, kas saistīts ar šo jauno tiesību aktu. Tās skar gan ražotājus, gan patērētājus, gan arī administrāciju. Mēs komisija esam gatavi līdzdarboties turpmākajā darbā. Vēlos pateikties arī visiem deputātiem par sadarbību. Paldies! Paldies komisijas vicepriekšsēdētāji un tagad Svāba kungs no Tautas partijas. Priekšsēdētāji kungs, Vicepriekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, arī es gribu sirsnīgi pateikties visiem tiem, kas ir strādājuši, lai šis otrā lasījuma regulējums tiktu sastādīts, jo kā jau šeit tiek teikts, tiek uzlabota direktīva. Būvu uzraudzība ir nacionālo Uh, kompetenču pamatjautājums, un šeit uh, ar mūsu mm, likumdošanas aktiem, normaktiem mēs uh, panākam virsību uz priekšu, tīpaši MVU tas nāks par labu jo ir vairāki uzlabojumi eh, sagādājami. Viņiem būs vieglāk eh, strādāt un uh, sasniegt Eiropas tirgu. Un, protams, arī patērētājiem tas nāk par labu, jo būv uh, izstrādājuma drošība tiek būtiski uzlabota. Dargie kolēģi, arī ēnu uh, referentu uh, Maira kungu uh, vēlos uh, pieminēt. Viņš uh, mani lūdza teikt, ka uh, Otrajā lasījumā šeit mēs runājam par kompromisu, par labu kompromisu uh, regulai, bet daži punkti vēl ir tādi, uh, kur vajadzētu vēl piestrādāt. Esmu pateicīgs, ka te Jānīkungs norādīja uz to, ka uh, parlaments tiks iesaistīts arī vēl šajos uh, nākotnē paredzētajos darbos. Viņam, kā ēnu referentam, liekas, ka nepietiek, ka tikai ražotāji uh, būt atbildīgi par tālāku produktu izplatību. Bet šeit vajadzētu strādāt tā, lai arī būv izstrādājumu iebūvēšana tiktu iesaistīt šajās normās. Un arī uh, vajadzētu dot mandātu uh, institūcijām, tādām kā CEN institūcija, kas varētu uzraudzīt šo darbību. Un vēl jāuzsver ir tas, ka ir uh, visās jomās nepieciešams harmonizēt darbību un nodrošināt godīgu konkurenci, bet pēc uh, tā, ko teica tā Jānīkungs, esmu drošs, ka mēs būsim veiksmīgi mūsu darbībā un šādu uh, situāciju arī sasniegsim. Paldies! Paldies, un tagad uh, sociāls demokrātu vārdā Gēbhārds. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, vēlos sirsnīgi pateikties referentei Katrīnai Štīlerei, kura šo ļoti tehnisko dokumenti ir ļoti labi sagatavojuši. Šis nav tikai tehnisks ziņojums, bet arī politisks ziņojums. Šeit tiek cienīti ļoti augsti politiskie standarti. Galvenais ir saskaņot darba drošības prasības un politiskās prasības, un jums tas ir lieliski izdevies. Cīņas izrādīšana šīm ekonomikas prasībām, saskatīt, kur ir problēmas šajā jomā, tas bija viens no galvenajiem jautājumiem, un bija ļoti svarīgi atrast balansu starp lieliem uzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un mūsuprāt ir ļoti svarīgi tas, ka komisija ieteica, lai mazajiem uzņēmumiem būtu mazāk noteikumu, taču tas tā nenozīmē to, un arī šādi labojumi tika sagatavoti, ka tādējādi tiks nodrošināta mazāka drošība. Nē, standartiem jābūt ļoti augstā līmenī, un tas arī mums, to mums izdevās panākt. Ļoti būtiski ir arī drošība, drošība patērētājiem. Tas ir īpaši svarīgi. Uh, ja tiek eh, ražots būvizstrādājums, tas tiek izmantots, tad ir jānodrošina, ka šī produkta izmantotāji beigās var būt tikpat droši rīcībā ar šiem produktiem, kā tie, kas to ir ražojuši. Un noslēgumā mums sociāldemokrātiem bija īpaši svarīgi uzlabojumu attiecībā uz darba drošību, lai tas tā arī tiktu ierakstīts šajā dokumentā un Stīlers kundze arī pievi, pievērs šo nepieciešamo uzmanību šim jautājumam. Šeit runa ir par bīstamām vielām, kuras ir iekļautas būvistrādājumos, un šajā jomā ir jānodrošina pēc iespējas lielākie augsts drošības standārti. Tas ir ļoti būtiski, un šī aizsardzība un drošība nākotnē, pie kā arī mums tažānī kungs ir jāstrādā, kad šādi produkti tiek utilizēti pēc to izmantošanas. Vēlreiz sirsnīgi pateicos referentai, kur paveic lielisku darbu. Liels paldies! Liels paldies! Rīles kundze no Zaļo politiskās grupas. Lūdzu, divas minūtes. Priekšēdās kundze, liels paldies! Arī es pateicos Štīlers kundzei, visiem ēnu referentiem. Es domāju, ka šajā otrajā lasījumā mēs esam panākuši ļoti labi kompromisu. Protams, nevienmēr kompromisa gadījumā visas puses ir apmierinātas, un šeit īpaši vēlos pieminēt Maiera kunga izteikums, ko arī Švāba kungs pieminēja, proti runājot par marķēju, mums vēl ir nepieciešams papildu darbs. Mums ir ļoti laba harmonizācija būvistrādājuma ražošanas jomā, taču mums vēl nepieciešams piestrādāt uz tām nozarēm, kas saistīta ar šo būvproduktu izmantošanu. Šeit komisijā vajadzētu turpināt darbu saistībā ar Eiropas kodiem, lai panāktu tālāko attīstību. Vēl mums būtu nepieciešama harmonizācija šajā izmantošanas jomā, lai mums atkal nevajadzētu atkrist uz nacionālajiem līmeņiem, kur mums Eiropas līmenis būs tikai produktu harmonizācijā, nevis pašu produktu izmantošanas harmonizācijā. Šeit mums tiešām nepieciešams vēl papildu darbs, un jums ir pilnīgs mūsu atbalsts komisija šajā jautājumā. Vēl viens jautājums, kas bija ļoti svarīgs, kad pieņemot galīgo lēmumu, sarunās bija notikusi kļūda no Beļģijas prezidentūras puses. Otrajā lasījumā prezidentūra pēc pirmā lasījuma iekļāva jaunus punktus 8.3 un 8.6 pantus bez parlamenta piekrišanas. Taču Ungārijas prezidentūra šos eh, jautājumus ir ar vēstuli pieminējusi, taču es nezinu, vai Ungārijas prezidentūra tiešām ir sapratusi šo konfliktu. Vēlos norādīt to, ka nākotnē es no padomes sagaidu to, ja padome iesaista šādus jaunus uh, aspektus, tad vajag kontaktēties ar parlamentu un panākt labus kompromisus. Jo Es nedomāju, ka ir liederīgi šādu formālu kļūdu dēļ noraidīt vai nepieņemt šādus jaunus priekšlikumus, jo mūsuprāt šis priekšlikums ir ļoti būtisks, tas uh, būtiski harmonizē nozari un veids liels uzlabojums. Tādēļ mēs piekrītam šim uzlabojumam. Paldies! Αριθμιστές. Η κυρία Μακλάκριν για ένα λεπτό παρακαλώ. Paldies, nākošais runātājs Mak Lārkin. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Tēlērs kungai par lielo darbu. Ceļš bija ļoti garš. Eiropas šodien būvniecības nozarē strādā 12 miljoni iedzīvotāji papildus tam. Uh, ļoti daudz ir, ir jā, aptuveni 92% būvmateriālu ražotāju nozīmē pie 65 tūkstošiem uzņēmumiem. To devums ir ārkārtīgi būtisks Eiropas Savienībai, un mēs esam atbildīgi pār uh, atbalstu nodrošināšanu viņiem, it īpaši krīzes apstākļos. Uh, Un mums ir jāapzinās arī tas, kā Eiropas Savienības likumdošana, kā jau ikviena likumdošana nav no pilnīga, tas ir kompromiss. Un mums ir jādomā arī par to, lai maziem vidējiem uzņēmumiem, ne, lai tie netiktu pakļauts tieši tādai pašai nastai kā lielie uzņēmumi. Un ir e, jānodrošina e, arī tas, ka nepastāv konfliktējoša situācija ar e, pašu pastāvošajiem likumiem. Es domāju, ka otrajā lasīmā mēs varēsim krietni uzlabot esošos standarts, uzlabot otrreizējo izstrādājumu pārstrādi, tajā pašā laikā nepalielinot nastu mazajiem uzņēmumiem, kas šajā jomā strādā. Paldies! Un tagad mēs pāriem pie runāt runātājiem, eh, kuri sakās par savā vārdā komikundze vispirms. E Paldies, priekšsādātāji kundze. Es atzinīgi vērtēju šo kompromisu un vēlos izcelt pāris būtiskus punktus. Pirmkārt, protams, jāsasniedz mērķi ar šo normatīvu aktu, ko vēlamies sasniegt. Es runāju par uh, normām attiecībā uz vienkāršoto procedūru, ir jāsamazina sloks, kas guļas uz uzņēmumu pleciem, it īpaši MVU. Manuprāt, ir absolūti nepieciešams brīdī, kad ekonomiskā konjunktūra ir negatīva, veicināt MVU izaugsmi un atzīt to lomu, jo tie būtībā ir mūsu um, ekonomikas pīlāri. Attiecībā uz šiem vienkāršotiem uh, mehānismiem, saīsinot uh, piemēram, jaunu produktu ieviešanu tirgū. Tas ir nozīmīgs solis. Papildus tam ražotājiem būs iespēja inovatīvas produktus ātrāk ieviest tirgū, nesamazinot drošību, jo to nodrošinās CE zīme. Es domāju, ka kompromiss, kas ir sasniegts, ir ļoti labs. Tas atbilst patērētāju un ražotāju interesēm. Tas eh, nodrošina arī uh, tirgus korektu darbību. Paldies! Paldies eh, Komī kundzei, tagad Raptī kundze. Paldies priekšstādātājs kundze, paldies arī Katrīnai Stailerei par izcilu labu paveikto darbu. Šeit mēs runājam par tehnisku jautājumu. Gebhardas kundze eh, sociāldemokrāta vārdā norādījusi to, ka tas nav tikai tehnisks, bet arī politisks un ekonomisks jautājums. Mēs visi zinām, ka infrastruktūra ir ļoti nozīmīgs ekonomikas uh, pīlārs. Zinām, ka MVU ir mūsu ekonomikas, nu, burtiski tā kā mugurkauls un eh, es eh, tie tagad atrodas eh, samērā sarežģītā situācijā. Ketrīnas ziņojums tādēļ ir arī ļoti politiski nozīmīgs un ietekmēts. Mēs esam sasnieguši labu kompromisu, ko var visi atbalstīt, un mums ir izdevies nu, radīt tādu līdzsvaru, ar kuru varam vienkāršas procedūras īstenot un tas nesamazinās kvalitāti. Tas būs vienkāršāk MVU. Un vienlaikus tas ir um, labākais iespējamais rezultāts. Esam arī bīstamās vielas izskatījuši un raduši risinājumu. Domāju, ka šis uh, tēmas, piemēram, azbesta piesārņojums, uh, atsaukšos tikai uz Berlamonta ēkas uh, piesārņojumu, ka tas ir nozīmīgs jautājums. Nebūtu šis darbs bijis pietiekams, ja nepievērstos mēs jautājumam par bīstamām vielām. Tāpat arī pārredzamība ir nozīmīga. Katrēna ir ļoti veiksmīgi šo jautājumu izskatījusi. Noslēgumā paldies priekšsēdētājs kundze, paldies par jūsu pacietību. Domāju, ka tas ir izdevies mums tik labi šajā Uh, būvu izstrādājumu regulas jomā darboties, ka mums vajadzētu mēģināt tikpat labus rezultātus sasniegt arī uh, uh, veidojot mūsu uh, Eiropas kopējo māju. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Kā komitejas priekšsēdētājs, es gribētu pievienoties daudzajiem uh, labajiem darbiem un uzslavām Katarīnas Stēleris darbam, es domāju, gatavojot šo ļoti sarežģīto dosie otram lasījumam. Un vadīt šo darbu cauri komiteju ir bijis ļoti sarežģīts darbs, un es domāju, ka šajā ziņojumā mēs, ar šo ziņojumu mēs redzam, cik nozīmīgs ir otrais lasījums parlamentā, jo mēs esam varējuši panākt ievērojums uzlabojums tekstā, uh, ņemot vērā kopējo pozīciju, ko mēs saņēmām no padomas, kā jau Stīlers kundze norādīja, mums bija zināmas domstarpības un Ungārijas prezidentūras arī viedoklis tiks publicēts protokolā. Bet es gribētu tagad teikt divas noslēguma piezīmes. Pirmkārt, komisāri Vēlos pateikties jums par sadarbību ar parlamentu, un mums ir jāturpina ļoti cieša sadarbība šī priekšlikuma ieviešanā, kā jūs norādījāt, ir ļoti nozīmīgi komitoloģijas aspekti šeit. Un mana komiteja atbalsta e, šos priekšlikums ļoti nopietni, un otrkārt, es domāju, ka šī ir kritiski svarīga nozare Un mums ir jānodrošina tas, lai, lai nekas nevarētu kavēt šo noteikumu uh, stāšanos spēkā un Eiropas ekonomikas stiprināšanu. Paldies! Nākošais eh, runātājs manā sarakstā ir Korhols kundze. Es neredzu viņu sēž zālē, mēs pārējām pie uh, brīvā mikrofona. Tie ir divi kolēģi, un es došu Eh, vārdu vispirms Roitovas skundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti gandarīta sagatavot, ar sagatavoto tekstu. Eh, mēs uzklausījām komisāru Tajāni un Barņē viedokļus Un šeit mēs runājam par to, kā mēs varam atbrīvoties no nederīgām, nevajadzīgām birokrātiskām praksēm. Es gribu norādīt arī to, ka būvniecība nozīmē labāku celt pakalpojumu sniegšanu. Visi uzņēmumi augsti vērtēs šo reformu, jo e, iepriekšējo notikumu sakarā ļoti, e, izmantojot iepriekšējos noteikumus, ļoti pieauga izmaksas, nebūt nepieaugot efektivitātei. Tāpat arī ir ļoti liels atbalsts maziem vidējiem uzņēmumiem un ir atbalsts likumdošanai un apkārtēji videi. Paldies, Roitovs kundze un Vais Gerbers kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšstādājs kundze. Ne visos punktos sasniegtā vienošanās man pārliecina, bet es zinu, ka jaunā regula salīdzinot ar līdzšanējo situāciju ir būtisks uzlabojums. Jo pirmo reizi mums būs vienots Eiropas tehnisks risinājums uh, un arī vienkāršotas procedūras. Mēs esam veicinājuši Eiropas iekšējā tirgus attīstību un palīdzējuši firmām, un vienības uh, drošības standarts palīdz arī patērētājiem Mazākajiem uzņēmumiem, man liekas, tos vismazākos vajadzētu atbrīvot no birokrātiskā sloga. Bet arī no otras puses pielietotāji un patērētāji arī dažkārt ir vismazākie uzņēmumi, mikro uzņēmumi, un viņus arī vajadzētu aizsargāt. Tādēļ priecājos, ka mani priekšlikumi ir uh, pietverti attiecībā uz uh, mikro uzņēmumiem. Un jānodrošina uh, procedūru uh, arī vienotība, un vienotība ir attiecībā uz visā Eiropā sošajām procedūrām. Un tikai tā paveiktais būs drošs un uzticams, un arī visā Eiropā drošība būs nodrošināta visās ēkās. Paldies! Vai vēl kāds vēlas par šo jautājumu runāt? Nē, liekas, ka nē. Tagad vēlreiz vārds Tajānī kungam lūdzu. Signor Presidente, uh, Liels paldies, priekšsēdētāji! Varu tikai piekrist Hābera kungam, kad viņš uzsver šī dokumenta svarīgumu. Šis dokuments tiks pieņemts pateicoties parlamenta piekrišanai un atbalstam. Šis ir jauns regulējums, kas tirgu uh, dos jaunas svarīgas norādes un vienlaikus noteiks jaunus noteikumus, kas MVU atļaus attīstīties tālāk, īpaši šajā brīdī, kad krīze tā kā izskan, un mums ir jādara viss iespējamais, lai MVU varētu radīt jaunas darba vietas un attīstīties tālāk. Tas taču ir Eiropas komisijas mērķis, un tam piekrīt arī Eiropas parlamenta aktīvā līdzdalība. Šeit mums jāpateicas arī Small Business Act īstenošanai un izstrādai. Šis jaunais regulējums nodrošinās mazāku birokrātiju jaunie noteikumi attiecībā uz tirgus liberalizāciju un jauno regulējumu arī ir panākti jauni aspekti, kur arī Gebhards kundze teica, ka šeit jāņem vērā drošības svarīgums. Drošība ir ļoti būtiska tiem, kas strādā gan šajā būvistrādājuma ražošanas nozarē, gan arī patērētājiem. Un, manuprāt, šis dokuments iet pareizajā virzienā. Komisijas nodoms nav noslēgt šo darbu ar šī jaunā regulējuma pieņemšanu, kurš tika pieņemts pateicoties kompromisu panākšanai parlamentā un padomu un komisijas starpā. Nē, mēs turpmākajos gados, un to vēlos arī apstiprināt arī Haberkungam, kurš uzsvēra, ka ir ļoti būtiski turpināt darbu, mēs gribam izstrādāt ceļa karti šīs regulas īstenošanai, un to pēc iespējas ātrāk arī jums iesniegšu. Ļoti daudzi deputāti šajās diskusijās izteicās arī par harmonizācijas aspektu būvniecības nozarē. Arī uzsvarot tieši drošības aspektus. Es apzinos, kādas problēmas šeit pastāv, cenu palīdzību mēs esam izstrādājuši jaunus kodeksus, kas nodrošinās drošību būvniecības nozerē. Jums ir zināms, ka šobrīd komisija izstrādā jaunas dokumentus attiecībā standartizāciju un normām, un šis paziņojums turmākajās nedēļās tiks iesniegts arī parlamentam un padomē. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, manuprāt, šodien un arī rītdien tiks spērts ļoti svarīgs solis. Vēlos pateikties referentes izrādītajai pacietībai, strādājot ar šīm tehniskajām normām. Tas liecina par to, ka šeit ir ļoti būtiski arī politiskie jautājumi. Šeit runa nav tikai par tehniskajiem jautājumiem. Šeit svarīgi ir tas, ka uh, šie tehniskie jautājumi ir ļoti cieši saistīti ar būtiskiem politiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, īpaši mazajiem uzņēmumiem, kuri darbosies saskaņā ar šo regulu turpmākajā laikā, un tas attiec arī uz visiem Eiropas saimnības iedzīvotājiem. Liels paldies, komisāra kungs, mēs beidzām diskusiju, un tagad došu vārdu Stīlers kundzei. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies kolēģi, kuri uzstājās eh, šajā sēdē. Es domāju, komisāri, tā Jāni komentārs par pārtēratiesību darbā un par ceļkārti ir ļoti nozīmīgi, tāpat arī e, Švāba kungs e, pieminēja svarīgus jautājumus, un mēs turpināsim labo sadarbību, kaut mēs esam uzsākuši, tas ir kompromiss, ko mēs esam panākuši, un. Uh, ir lieliski, ka eh, parlamentam izdevās nostiprināt 75% no grozījumu, ko mēs sagatavojam šim tekstam. Eh, šajās debatēs eh, īpaši es pamanīju to, kā, un gribu izcelt, ka būvniecības nozari tik ļoti nozīmīgi mūsu ekonomikai, darba vietām, un es gribētu uh, lūgt vicepriekšsēdētājiem, vai mēs varētu šajā sakrā organizēt ikgada debates, lai mēs un aicināt arī izteikties komisiju un nodrošināt to, ka mēs vienmēr apzināmies, cik nozīmīgs ir celtniecības sektors, Tri, jo 30 miljonu iedzīvotāju darbs ir atkarīgs no uh, celtniec, nobūniecības nozars. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi, paldies komisāri. Debats turpināsies iekšējā tirgus komitejā un es šīm debatēm ļoti cieši sekošu. Paldies. Paldies. Stālers kundzei. Mēs esam pieņēmuši zināšanai jūsu priekš